Paldies! Šī debata tagad ir slēgta. Balsošana notiks 11.30 rīt, tas ir ceturtdien. Nākamais darba kārtības punkts ir Mankas kunga ziņojums par plānotajiem budžeta izdevumiem un ieņēmumiem, te runa par parlamenta budžetu. Un es vispirms došu vārdu Mankas kungam, viņam laiks četras minūtes. Lūdzu. Váženā pani predsednička. Paldies, priekšsādātājs kundz, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Mēs visi ļoti labi zinām, ka tikai ar kopīgiem centieniem Eiropas Savienības līmenī mēs spēsim atrisināt 21. gadsimta galvenos uzdevumus, tādus kā klimatiskās izmaiņas, izējuma materiālu, ierobežota uh, Eh, piekļuva, tāpat arī ekonomikas globalizēšanās, drošības draudu un citi. Lai mēs varētu risināt šādas problēmas, eh, Eiropai ir nepieciešams eh, efektīvs un visaptvarošs instruments. Un to paredz arī Lisabonas līgums. Pagājušā gada decembrī mēs apstiprinājām budžetu 2010. gadam institūcijām un ieviešot Lisabonas līgumu, mēs vēl neesam pabeiguši šo budžeta darbu, un tas turpināsies līdz aprīlim. Mēs šobrīd esam pirmajā a, fāzē, un no paša sākuma Eiropas Savienībai būs nepieciešams a, atbilstošs resursu daudzums, lai ieviestu jaunās politikas Lisabonas līgumam, būs tieša un netieša ietekme uz a, Eiropas parlamenta pakalpojumu klāstu un citu institūciju pakalpojumu klāstu. Runāt par Eiropas parlamentu līgums palielinās koplēmuma procedūras pielietojumu un tas attieksies, koplēmums attieksies 95% likumdošanas aktu un tas būs īpaši tajās jomās kā brīvība, drošība, lauksaimniecība, zilkopība un dažādu fondu apguve. Uh, un būs nepieciešams kvalificētais vairākums attiecīgi padomē lēmumu pieņemšanai, un, protams, tas novedīs pie tā, ka palielināsies mūsu likumdošanas darbs Eiropas Savienībā kopumā, un kas ļoti būtiski ietekmēs arī Eiropas parlamenta kompetences un budžeta vajadzības, un tas nozīmē, ka mums ir jāstiprina sava administrācija. Budžeta grozījuma galvenā doma, ir sekojoši nodrošināt, lai Eiropas parlaments spētu veikt savu likumdevēju funkciju atbilstoši Lisabonas līguma nosacījumiem. Es gribētu atgādināt, ka e, jau 88. gadā Eiropas parlaments noteica griestus savām vajadzībām. Tātad 20% no kopējiem e, administratīviem izdevumiem. 2006. gadā sarunu laikā par e, daudz gadīgo finanšu schēmu līdz 13. gadam Eiropas parlaments apstiprināja tādu izdevumu līmeni, kāds būtu maksimālais pieņemamais administratīvo izdevumu līmenis. Kopš 2006. gada uh, Eiropas parlamenta izdevumi ir palielināti, pateicoties uh, uh deputātu uh, statūtu izstrādēji Un neskatoties uz uh, dažādiem uh, faktoriem, visas uh, jaunās nepieciešamības nav ņemtas vērā, veicot apbrēķinus. Budžeta komiteja uzstāja, lai eh, parlamenta budžets 2010. budžetam nepārsniegtu paredzētos limitus, un mums izdevās to ievērot. Tad, kad mēs izstrādājām budžetu 2011. Eh, gadam, mums būs jāņem vērā šīs jaunās formulas, lai, ja, lai mēs nodrošinātu budžeta ilgspējību nākotnē. Es gribu uzsvērt vēlreiz, ka labākais veids, kā nodrošināt budžeta ilgspēju, ir izstrādāt to pamatojoties uz reālām vajadzībām, nekā uz balstoties inflācijas rādītājiem. Paldies, un tagad dosim vārdu politisko grupu vārdā runātājiem, un vispirms Fernandes kungs, tautas partijas Eiropas demokrāta vārdā, divas minūtes. Paldies, priekšsādātājs kundze, godātie kolēģi. Šis uh, uh, budžeta grozījums izriet eh, no Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Parlamentam ir jauna kompetences joma, jauni e, uzdevumi, un līdz ar to mums ir nepieciešama līdzekļi, lai pildītu mūsu uzdevumus. Gribu uzsvērt to, ka Eiropas e, pilsoņi prasa likumdošanu, kas ir izcili uh, laba. Mums ir nepieciešams izcils darbs likumdošanas jomā, un līdz ar to parlamentam, uh, komitejām un arī parlamentam kopumā jādod iespēja šādi strādāt arī labas finanšu disciplīnas normas ir ietverts šajā budžeta grozījumā. Domājam, ka um, strikti noteikumi budžeta izpildē un ietaupījumi vēl vairāk nekā jau kāda ir nepieciešama, jo tas ir tas, ko pilsoņi no mums sagaida. Mums ir ļoti strikti jāizteno šis budžets Vēlreiz jāuzsver tas, cik nozīmīgs ir šis budžets balstoties uz tā saukto nulles bāzi, tad mums ir arī labāka caurskatāmība iespējama. Šeit ir a, absolūti nepieciešams a, informēt par reālajiem izdevumiem, kāda ir Eiropas parlamentā. Tam mums ir nepieciešams ilgtermiņa plānojums, it īpaši nekustamo īpašumu jomā, lai nodrošinātu to, ka mēs budžeta izpratnē strādātu ilgspējīgi. Vēlreiz uzsvēršu to, ka rezervu ēku gada ir samazināta par 4 miljoniem, līdz ar to kopējais uh, budžets uh, um, būs 19. Uh, 0,99% uh, no sākotnējās piektās izdevuma kategorijas, kāda ir pieņemta pirmajā lasījumā. Mēs a, uh, esam pārliecināti par to, ka šie līdzekļi ļauj attaisnot pilsoņu a, uh, cerības un to, ko viņi sagaida no mums. Paldies! Tagad SND grupas vārdā Fermkungs. Divas ar pus minūtes, lūdzu priekšsēdētāji kolēģi. Šis budžeta projekts ir diezgan praktisks līdzeklis, kā attaisnot parlamenta darba metodas Lisabonas līguma spēkā stāšanās kontekstā. Taču visam pamatā ir 20 gadus veci nolīgumi, un uh, te ir runa par 20% piektās kategorijas ietvaros. Un uh, ir sākusies diskusija par šo 20% noteikumu. 2011. gadā šī uh, robeža tiks pārsniegta, ja vien mēs uh, ne, ievērojam nesamazināsim izdevumus kādā jomā. Uh, ir pamatojums pārsniegt šos 20%, jo mūsu izdevumi ir palielinājušies vairāk nekā citās iestādēs, bet varbūt tomēr mēs varētu arī ierobežot šo robežu, ievērot šo robežu. Mums ir jāņem vērā tas, ka daudzas dalību valsts saskars ar spiedienu, tās ir spiestas samazināt personālu un algas, un te pašā laikā mēs taču nevaram uh, paplašināt Eiropas Savienības resursus. Uh, Otrakārt, mums ir jāņem vērā fakts, ka mēs sadarbojamies ar citām iestādēm. 88. gadā mums bija pašnoteikts noteikums, proti, ja mēs pārsniegtu 20%, mums būtu jākonsultējas ar padomi, un uh, sarunas uh, būtu sarežģītas, jo īpaši attiecībā uz ārējās rīcības dienestu, uz ilgtermiņu budžetu un tā tālāk. Es atbalstītu šo budžetu, bet es gribu nodot tādu kā ziņojumu turpmākajam. Šķiet, ka Alvaro kunga nav telpā, saka priekšsēdētāji. Tālāk es došu Vērtmanas kundzei vārdu 4,5 minūtes. Paldies! Cienītās kolēģis, cienītie kolēģi, Lisabonas līgums stiprina Eiropas Savienību kopumā. Tas stiprina ar Eiropas pilsoņu iesaisti. Lisabonas līgums stiprina arī Eiropas parlamentu. Dodot parlamentu lielāku lielāku vērtību. Mēs saskaramies arī ar lielākām likumdošanas kompetencēm. Tas nozīmē, ka katram deputātam jāstrādā pēc labākās sirdsapziņas pildot uh, šos pienākumus. Es gribu šeit uzsvērt izcilu darbu likumdošanas jomā. Parlamenta uh, budžets ir nozīmīgs Mēs redzam, ka krīze kļūst aizvien skarga, skarbāku, un mums vajadzētu mūsu finanšu līdzekļus izdot ar ārkārtīgi lielu uzmanību. Bet kā parlamentārieši mūsu pienākums ir veikt mūsu likumdošanas darbu pēc iespējas labi. Tās ir tādas dubultas, uh, uh, dubultas pienākums, un tas ir jāpilda pēc iespējas labāk. Paldies! Paldies! Tagad atsevišķi runātāji pirmkārt jau garīga palēdā kungs divas minūtes lūdzu. Gracias, eh, presidenta. Prueba de la... Paldies, eh, priekšsādātājs kundze. Es lūdzu parlamenta uzticību. Mēs runājam eh, budžeta komitejā par līdzekļu pieaugumu, kas ir um, diezgan liels. Uh, ievērojams. Mēs runājam, piemēram, par to, lai parlamenta deputātiem būtu vairāk līdzekļu asistentu un darbinieku algošanai. Mēs domājam, ka mm, tā ir arī tāds uzticības zīme uh, uh, mūsu komitejai. Mēs esam divi koordinātori uh, no tautas partijas viens un no sociāldemokrātiem. Mēs vēlamies atbalstīt šo plānu. Mēs uh, domājam, ka budžets jāpaukstina, jo domājam, ka uh, Šādā veidā mēs nepārkāpjam mūsu pašu noteikumus. Mēs paši esam mums noteikuši tādu taupīšanas režīmu. Parlaments ir īpašā situācijā, parlaments arī ir īpaša institūcija. Fermkungs zina to, mm, Viedrijā, Spānijā situācija ir atšķirīga. Mums ir reģioni un deputāti, un ja mēs tur gribētu panākt līdzekļu pieaugumu, tad. Uh, tam būtu jānāk no uh, nacionālās valsts līmeņa. Mēs uh, šeit Eiropas līmenī nākošo gadu laikā vēlamies uh, rūpēties par ilgtspējīgiem izdevumiem. Tas nozīmē, ka um, ar um, ēku politiku mums um, atbildīgi jārīkojas, kā arī biroja aprīkojumu jautājumā jārīkojas atbildība un uh, citos. Uh, mums jādarbojas ir solidāri, jāatbilst so, uh, subsidiaritātes principiem, jārīkojas ilgtspējīgi. Prezidijas uh, pārstāv deputāta intereses un tādēļ mēs pievienojamies šim tautības aicinājumam. Domāju, ka dokuments ir ļoti labs un rīt tiks pieņemts. Paldies! Paldies, Vogana kungs, viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Es tagad runāšu sociāldemokrāta grupas vārdā, bet daudzi, daudz parlamentārieši atzīst vajadzību pēc papildu resursiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, bet ir daudz jautājumu par termiņiem un par šo priekšlikumu finansējumu. Kolēģi jau ir aktualizējuši dažas no šīm problēmām. Ir arī citi jautājumi. Proti, ja mums būs papildu resursi personālam, kāda būs apsvēruma tā pamatā? mums vajadzētu, mūsu rīcībā vajadzētu nodot šos apsvērumus, un vai būs papildu personāls sekretariātam? Mūsuprāt, mums vajadzētu saņemt arī šādu informāciju, un vai mums vajadzētu pieņemt papildu asistentiem atalgojumu 1,5 tūkstoši eiro apmērā. Mums vajadzētu reiķināties, ka te būs vēl papildu izmaksas. Uh, Priekšsēdētājs kundze, tas būs grūts lēmums eh, parlamentāriešiem rīt. Vienmēr situācija veidojas pretrunīgi, ja mēs lūdzam resursus paši sev, un es uzskatu, ka mums būtu jā, jāiegūst pietiekama informācija, lai eh, deputātiem būtu vieglāk rīt pieņemt lēmumu. Paldies, Gebrandī, vienu minūti. Voorzitter, dank u wel. Gezien het... Paldies, priekšstādātājs kundze. Ņemot vērā to, ka ir vēls un mēs runājam par šādu tēmu, varētu domāt, ka uh, Uh, mūsu budžetu vispār nedrīkst aplūkot nemaz dienas gaismā. Priekšsēdētājs kundze, protams, ka Lisabonas līgums dod mums vairāk uh, pilnvaru, vairāk pienākumu un vairāk darba, bet vai tas nozīmē, ka mums nepieciešams vairāk darbinieku komitejām, grupām un uh, individuāliem deputātiem? Man ir zināmas šaubas. Domāju, ja mēs gribētu darboties efektīvāk, tad mēs varētu paturēt eh, pašreizējo budžetu, ieturēties tā robežās. Domāju, ka vajadzētu spērt vairākus soļus. Mums negribās, lai tiktu spērti soļi katru gadu un tiktu palielināts budžets katru gadu. Mana grupa ir pret to. Labi, tad, kad Lisabonas līgums stājas spēkā, mēs varētu vienreiz pieļaut budžeta palielināšanu, bet nevis atkal nākamgad palielināt un pēc tam atkal tīpaši runāt par jaunām ēkām. Paldies, un tagad Marinesku kungam vārds divām minūtēm doamnă președintă excelența legislativă este. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, izcils darbs likumdošanas jomā ir mūsu prioritāte, un mums ir nepieciešams uh, nodrošināt deputātiem un komitejām nepieciešamās iespējas uh, šo darbu pildīt. Administīvie izdevumi, uh, ko līdz ar sevi nes Lisabonas līgums, nav īsti iekļauti. Uh, šajā budžetā un nav pilnībā atspoguļot parlamentu likumdošanas loma un attiecīgi nepieciešamība pēc papildus finanšu līdzekļiem. Mums ir nepieciešama konkrēta pasākuma, lai nodrošinātu budžeta stabilitāti. Mums ir uh, nepieciešama laba budžeta politika un ilgtermiņa skatījums attiecībā uz uh, ēkām parlamenta īpašumā. Domāju, ka Mums vajadzētu pieturēties pie sākotnējās uh, programmas daudzgadējā ietvarā, un mums vajadzētu pieturēties pie nospraustās budžeta disciplīnas, vajadzētu saglabāt uh, tradicionālo 20% limitu, un es pozitīvi vērtēju vienošanos nepārsniegt šo eh, šo limitu. Mums vajadzētu nodrošināt budžeta ilgtspējību arī turpmākajos gados, un tāpēc ir svarīgi uh, lai mūsu budžeta politika balstītos uz uh, disciplīnu. Ir nepieciešama caurskatāmība un skaidra informācija attiecībā uz uh, Eiropas parlamentu kopīgiem izdevumiem. Paldies! Un tagad mēs pārējām pie pēdējās brīvā mikrofona sadaļas. Šovakar man ir pieteicies viens runātājs līdz šim, un tas ir Rūbikungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze! šīs procedūras noslēgumā gribu teikt, ka šeit Eiropas parlaments ir darbojies ļoti atbildīgi. Vēlos īpaši pateikties prezidijam, ka mēs esam atraduši iespēju šo 20% robežu ievērot. Tas mums ir ļoti nozīmīgi ekonomiskās krīzes apstākļos. Mums ir pēc iespējas uzmanīgi jāizturs uh, un uh, tajā pašā laikā jādarbojas jas efektīvi, jānodrošina arī labs aprīkojums. Ietaupījums 4 miljonu apjoma ēku o, sadaļā mums o, vada rīkoties un o, ievērot to, lai mūsu mājas būtu arī modernākās pasaulē, lai pēc iespējas labāk varētu strādāt mūsu pilsoņu labā. Paldies! Paldies, un tagad es vārdu noslēgumā došu mūsu referentam Mankas kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, es gribētu pateikties jums visiem, visiem eh, kolēģiem par jūsu viedokļiem un ieguldījumu, cenšoties rast eh, risinājumu mūsu komitejā. Gribu atgādināt, ka 2010. gadā gada budžetā mēs iestrādājām sistēmiskus pasākumus, lai varētu veikt ietaupījumus un Uh, izmantot uh, paredzētos limitus. Pagājušā gada oktobrī samierināšanās laikā mēs lēmām, ka Eiropas parlaments būs pakļauts organizatoriskam auditam. Uh, vispārējie ģenerāla direktorātā un drošības pakalpojumos tā tad jāskatās, kā mēs izmantojam līdzekļus. Mūsu secinājumi, rezultāti tiks izmantoti, lai uzlabotu tālāk mūsu darba efektivitāti. E, un es domāju, ka labāk varētu izmantot arī tulkošanas dienestu un e, dažus citus. Es e, domāju, ka ir nepieciešams sniegt informāciju par to, kā konkrēti dienesti cenšas izmantot ne tikai dažādu valodu režīmus, bet arī fotokopēšanas iekārtas un citas lietas. Es esmu pārliecināts, ka mēs noteikti gūsim ietaupījumus, izvēršot vidustermiņa stratēģiju uh, attiecībā uz ēkām. Mēs uh, ceram, ka saņēmsim šo stratēģiju. Pēc dažām dienām vēlreiz pateicos par uh, sadarbību un par jūsu uh, priekšlikumiem. Paldies! Paldies ar priekšsādātā, līdz ar to mēs slēdzam debatas. Balsošana notiks pulkst, rīt pulksten 11.30. Nākošā sēde būs rīt, ceturtdien, 25. februārī, no pulksten 9 līdz pulksten 1 pēcpusdienā. Darba kārtība ir publicēta un pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Gribētu pateikties jums visiem!